par tām emocionālajām sāpēm un ciešanām, kas tiek nodarīti eh, katastrofas kārtējiem cilvēkiem. Paldies! Un tagad diskusija noslēgumā var jums pastāstīt, ka balsošana notiks vēlāk. Turklāt gribu pastāstīt, ka Tautas partija piešķīrus dažādu veidu nominācijas eh, saviem deputātiem. Attiecīgais saraksts ir pievienots protokolam. Ja nebūs nekādi iebildumi līdz protokola apstiprināšanai, tad šo deputātu iecelšana attiecīgajās komitejās tiks apstipr uzskatīta par apstiprinātu. Lūk, nākamais darba kārtības jautājums ir Podimātas kundzes ziņojums par ciešāku sadarbības